11. novembra sanāksmē pagājušajā gadā parlaments ņēma vērā lūgumu no Viktora Uspackiča par eh, viņa parlamentāro imunitāti, kur eh, būtu jāceļ, tāpēc, ka uzsākta tiesas prāva Lietuvas varas iestādēs saskaņā ar 63. reglamentu pāntu. 8. septembrī Nu pat šogad jūri komitejas priekšsādātājs informēja parlamentu priekšsādātāju, ka šis lūgums jāuzskata par uh, iztecējušu, un tas vairs nav spēkā, un 7. 7. septembrī šogad parlaments pieņem lēmumu par uh, parlamentārās imunitātes atcelšanu saistībā ar minēto tiesas prāvu. Šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai nākamās sanāksmes sākumā.